Allora iniziamo le dichiarazioni di voto. Dāmas un kungi, pāriesim pie balsojuma skaidrojumiem. Sāksim ar Rivalīnī ziņojumu par budžeta izpildes apstiprināšanu Eiropas kopienu tiesai. Došu vārdu Anan kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze! viens miljards šeit, otrs miljards tur, un drīz vien mēs runāsim par reālām naudas summām. Eiropas Savienība uh, velta tik lielus līdzekļus, kas ir nav salīdzināmi ar dalību valstu uh, līdzekļiem. Apvienotā karaliste septiņus miljārdus eiro ir devusi īrijai sociālās drošības uh, maksājumu samazinājums arī ir ļoti liels un kā vārdā. Tādēļ, ka, lai glābtu kaut kādas valstis, nu, piemēram, Grieķija solījās, ka vairāk nebūšot nekādas spekulācijas, Grieķija būšot konkurētspējīgāk, bet tagad mēs redzam, ka Grieķija ļoti atklāti dis diskutē par iespējām devalvēt uh, eiro vērtību. Līgumi neko tādu neatļauj, gluži otrādi līgumi aizliedz šādu rīcību. Tas ir rekets, manuprāt, no atsevišķu valstu puses. Valdības taču devuši savus līdzekļus Eiropas uh, centrālajai bankai, lai tā godīgi pārvaldītu šos līdzekļus. Uh, Portugālei arī mēs dodam līdzekļus. Īrija un Portugāla aizdodas naudu, uh, aizņems naudu, lai palīdzētu Grieķijai. Es gribētu citēt Kiplingu, kurš savulaik teica, ka mēs nevaram uh, nevienam aizliegt pirkt zeltu, protams. Tad tieši šie brīvā, brīvā tirgus apstākļi, bet mēs nevaram tos kontrolēt nekād. Paldies! Foksa kungs, nākamais runātājs. Thank you. Uh, Godātā priekšsādātājs kundze. Šodien mēs balsojam par 2009. Eh, gada finanšu pārskatiem par budžeta izpildi. Mēs balsojām laikā, kad visā Eiropā valdībām ir jāievieš taupības pasākumi. Izdevumi tiek samazināti, nodokļi tiek palielināti. Un tomēr Eiropas Savienībā šajā pat laikā Katru gadu Eiropas komisija pieprasa aizvien lielākus līdzekļus. Katru gadu revīzijas palāta saka, ka šī nauda netiek iztērēta pareizi. Revīzijas palāta uzskata, ka 2009. gada finanšu pārskata, par kuriem mēs šobrīd uh, balsojām, bija pilni ar kļūdām, ar materiālām kļūdām, būtiskām kļūdām. Tādēļ Britu konservatīvie un mūsu draugi Eiropas konservatīvie balsoja pret eh, šo te budžeta izpildes apstiprināšanu. Eiropas Savienībai daudz vairāk jārūpēs par nodokļu maksātāju naudu. Paldies! Paldies, Foksa kungam! Kamalkungs. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Tad, kad mani vēlētāji man uzdod jautājumus par Eiropas Savienības budžetu, tad viņi daudz lietas nesaprot. Viena no tām ir tāda, ka šajā sarežģītajā ekonomiskajā laikā viņi nesaprot, kādēļ viss šī nauda tiek tērēta. Mūsu valdībai ir jāveic budžeta samazinājumi, budžeta izdevumi ir jāsamazina, tāpat arī citās Eiropas Savienības valstīs tas notiek. Kā tas ir iespējams, ka Eiropas Savienības budžetam tiek prasīts aizvien vairāk naudas? Arī finanšu plānā tiek prasīts vairāk līdzekļu. Otrs, ko viņi nesaprot, kādēļ Eiropas Savienība nevar efektīvi tērēt naudu, kā mans kolēģis Fokskungs jau tikko teica, 2009. gada budžeta izpilde bija kļūdu pilna, jo pēdējos 15 vai 16 gadus uh, revizijas palāta pārmet par šīm kļūdām, un mani vēlētāji nevar saprast, kāpēc Eiropas Savienība nevar labāk pārvaldīt savus līdzekļus. Ir pienācis laiks sakārtot mums pašiem savu māju. Mums ir jā, gudrāk jārīkojas ar šo nodokļu maksātāju maksājumiem. Paldies! Grazie. Eh. Paldies Kamalkungam. Batonkungs. Šķiet, ka Batonkunga nav zālē, tādēļ aicināšu izteikties par nākamo, par Italas kunga ziņojumu par budžeta izpildes apstiprināšanu Eiropas parlamentam. parola all'onorevole Golniš. Golniš kungs lūdzu. Godātā priekšsēdētājs kundze, es balsoju pret šo ziņojumu nevis finansiāli iemeslu, bet politiski iemeslu dēļ, jo šis parlaments ir jebkas cits, bet ne parlaments. Šeit nerunā, šeit nenotiek debatas, pat tad, ja tiek runāts par pamattiesībām vienam no deputātiem. Man ir kauns par šo iestādi. Ir šis, šī iestāde slīkst politkorektumā, nav nekādas patiesas vārda brīvības šajā iestādē, te valda konformisms, mēs te pavadām laiku. Uh, darot kaut kādus darbus, ko varētu veikt tehniska aģentūra, kas harmonizē dažādas normas un noteikums. Neko vairāk mēs nedaram. Mēs tēlojam ANO, jūs aizsargājat cilvēktiesības Gvatemalā, Indonēzijā, visur, kur pasaulē, kur jums nav nekādas kompetences, nekādas teikšanas, bet jūs nespējat aizstāvēt viena Eiropas parlamenta deputāta tiesības. Man ir kauns par šo parlamentu, tas ir tiešām nožēlojams parlaments. Grācie. Labā. Paldies. Takulas kungam vārds. Arvoisā puhemies, muutama sana. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es runāšu par Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības budžetu. Pirmkārt, ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments tērētu tam atvēlētos līdzekļus caurskatāmā veidā. Uh, ir pienācis laiks, kad visām dalību valstīm ir jāsamazina budžeta izdevumu un ir ļoti svarīgi, lai arī mēs rīkotos attiecīgi. Caurskatāmība, atklātība ir jādemonstrē ļoti atklāti visā, ko mēs darām. Ir vairākas budžeta līnijas, kur ir paredzēti samazinājumi. Es domāju, kā kultūras pakalpojumi un luks balvas piešķiršana ir tās jomas, kur mēs varam ietaupīt vairākus desmitus tūkstošu eiro. Taču vai tā būs pareizi, jo kultūra ir tā nozara, kas rada jaunas darba vietas un kas rada ekonomisko izaugsmi mums vajadzētu drīzāk ietaupīt līdzekļus uz birokrātijas rēķinu, kas nerada nekādu ekonomisko pieaugumu. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka es ceru, ka algu reforma, kas ietekmē deputātus, tiks ieviesta visās valstīs vienādi. Jo pamatdoma ir tāda, ka visiem Eiropas parlamenta deputātiem būtu jāsaņem vienāds atalgojums. Tām mm, nevajadzētu atšķirties atkarībā no tā, kāda ir nodokļu politika dalībvalstīs. Paldies! Paldies! Tagad pārējiem pie Moreiras ziņojuma pār Pakistānu. Došu vārdu Rodas kundzei. Ārkārtas autonomo tirsniecības preferenču ieviešana Pakistānē. Tātad. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs balsojam par šo te ziņojumu par Pakistānu. Manuprāt, ir gluži loģiski šajā ārkārtīgi sarežģītajā situācijā, kāda šobrīd ir Pakistānā, Eiropas Savienība tai piešķir 415 miljonus eiro kā ārkārtas palīdzību. Mm, ir ļoti pareizi, ka mēs uzņemamies iniciatīvu mm, atteikties no muitas nodevas Pakistānai svarīgiem produktiem. Mūsu pieredze rāda, ka brīvā tirdzniecība ir ļoti laba pieeja. Taču būtu liekulīgi teikt, ka šī iniciatīva palīdzēs Pakistānai, un tanīpat laikā mēs atkal ieviešam muitas barjeras. Es domāju, ka ir ļoti labi šo lēmumu pārcelt uz vēlāku laiku. Parlaments pieņēma pareizu nostāju. Paldies! Morgantī kundze. Kungs. Priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, balsojums tika atlikts, taču es eh, esmu pilnībā pret šo ziņojumu, jo eh, nevēlos, lai mm, tekstila rūpniecības sektors manā valstī pilnībā izmirtu. Uh, Eh, mans pārstāvētajā valstī un reģionā Toskānā tā tas notikti. Uh, nolīgums ar Pakistānu uh, eh, jāsāst ar to, ka arī no Indijas un Pakistānas preces tiek ievests. Un jāredz arī tas, ka Pakistāna jau ir saņēmusi atbalstu gandrīz uh, pusmiljardu eiro. Tas notika pēc zemestrīces tiek runāts arī par to, ka mēs nedrīkstam tādus antidemokrātiskus pārkāpums pieļautie jānosoda. Un šeit jārunā arī par Pakistānas attīstību. Mm. Veneto reģionā arī bija daudz zemestrīču, un tie centieni, kādus mēs šeit īstenojam, vienkārši novad arī pie riska, ka mēs paši savu uh, tekstilu sektoru sodam. Šis sektors ir Eiropā nonācis aizmirstībā. Šeit dominē lielie ražotāji. Taču mums ir jāglābj ļoti nozīmīga ekonomikas nozara mūsu reģionā. Paldies! Nākošais runātājs uh, Maciati. Sešus mēnešus pēc plūdiem Pakistānā ANO runāja par humāno krīzi, kas ir sasniegus ļoti plašas proporcijas. Ir pagājuši vēl trīs mēneši un nekādas atbildes nav no Eiropas Savienības un no PTO. Es balsoju par to, lai mēs sniegtu ārkārtas palīdzību Pakistānai tirdzniecības jomā, it īpaši tirgojoties ar tekstilizstrādājumiem. Tam nedrīkstētu būt tādam simboliskam palīdzības žēl saistam. Es gribētu aicināt, lai efektīvi tiktu kontrolēta e, šī sistēma, lai tiktu nodrošināts tas, ka šie līdzekļi tiktu novirzīti skolu un slimnīcu būvēšanai plūdu skartajos reģionos. Visiem strādājošiem Pakistānā mm, ir ļoti sarežģīta situācija. Ārotbiedrības man par to ir informējušas. Es esmu pret to, ka valdība vairs neļaus Pakistānas arotbiedrībām organizēt pasākumus valsts līmenī līmenī. Paldies! Mi sembra che l'onorevole Muscardini non sia in aula, quindi... Liekas, ka Muscardini kundze nav zālē, un tādēļ pievērsīsimies turpinājumu ziņojumam pārējais pasākumu attiecībā uz divpusējiem ieguldījumiem, ieguldījumu nolīgumiem starp dalību valstīm un trešām valstīm. Antoniocī tagad vārds lūdzu. Priekšsādātājs kundze. Lisabons līgums paredz uh, to, ka ir uh, veicama pasākuma attiecībā uz tiešām investīcijām. Un šeit mēs runājam par divpusējiem ieguldījumiem, nolīgumiem starp dalību valstīm. Un šeit Eiropas Savienība ir tieši atbildīga. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā dalību valsts ir noslēgušas vai arī uzturējušas daudzus nolīgumus uh, par divpusējiem ieguldījumiem. Un ja mēs redzam, ka šie nolīgumi ir pret līguma pantiem, tad eh, mēs eh, nedrīkstam eh, balsot par kā Šliterkungs ir piedāvājis. Runiet par to, ka pastāvošie nolūgumi tiek aizvietoti, un mēs vēlamies plašāku aizsardzību investoriem piedāvāt, kā arī labāk aizstāvēt viņu tiesības radīt tiesisku drošumu. Šis uh, ziņojums ir um, vērsts labā virzienā un pareizā virzienā, un tādēļ arī to uh, atbalstīja. Nākošais runātājs Antionī. Priekšsādātājs kundze atbalstīja šo uh, ziņojumu, jo domāju, ka ja uh, kontrolīņa jāatbalsta investīcijas ārvalstīs, it īpaši krīzes laikā. Ar jaunā līguma stāšanos spēkā jārunā arī par investīcijām. Un mēs redzam, ka šī atbildība tagad piekrīt ES. Es gribētu, lai komisija septembrī uh, fiksētu strateģiskās pamatnostādnes, lai definētu tās un lai ar, raudzītos arī, lai tiktu noslēgti tie līgumi, kas ir nepieciešami, un divpusējie nolīgumi, kas jau ir noslēgti, tie ir jāsaglabā. Tāpat arī ir nepieciešami pārejas pasākumi. Tajos gadījumos, kad ir divpusējā noguldījuma vai iegul, nolīguma vai arī jauni tiek slēgti tā mērķis būtu radīt tiesiskumu drošumu. Pat labam tas ir tāds uh, relatīvs. Kamēr viss sarunas nav noslēgts un nav nosprausti jaunie termiņi, tajos gadījumos, kad uh, divpusējie ieguldījumu nolīgumi uh, beidz darboties. Mēs runām par tiesisku uh, drošumu, tas ir jāgarantē. Pat labāk vēl dalībvalsts ir par uh, nolīgumiem atbildīgs, un es gribētu, lai komisija ātri uh, noteikt šīs uh, stratēģiskās pamatlīnijas attiecībā uz šo jautājumu. Paldies! Paldies! Tagad nākošais punkts ir balsojuma uh, skaidrojuma par Moreiro kungu ziņojumu turpmākas makrofinansiālas palīdzības piešķiršana Grūzijai. Uh, Roder kungam vārds. Jā, ideja stemt om 46 miljonu. Mēs eh, balsojām par to, ka uh, 46 miljonu eiro tiek piešķirt e, Grūzijai. Tas nenotiek pilnīgi bez noteikumiem. Protams, ka mēs vēlamies e, caurskatāmīgi, ekonomiski atbildīgu, un tas ir nozīmīgi, jo jādomā par to, kā šī nauda tiek e, izmantot, un tam jābūt arī mūsu interesēs, jo Grūzijai ir nozīmīga ģeopolitiska situācija. Tā cieta no divkārša šoka sākumā 2008. gada karš pret Krieviju un tad finanšu krīze. Uh, arī aizvien vēl cieši no tirdzniecības embargo, kas ir uh, izteikts no Krievijas puses. Eiropas Savienība vēlas atbalstīt uh, reformām uh, atvērtu un arī es atvērtu valdību. To mēs šodien arī izdarījām. Paldies! Paldies! Tagad Dilana kungam vārds. Paldies, priekšēdētājs kundze! Grūzija ir viena no tām valstīm, kas ir strateģiski svarīga mums, ir sevišķi tām dalību valstīm, kas atrodas Eiropas Savienības dienvidu austrumos, un Grūzija ir arī austrumu partnerības uh, dalību valsts, uh, kuras uzdevums ir savest mūsu valstis kopā. Grūzija ir arī valsts, kas ir proeiropeiska un proatlantiska. 2008. gada konflikts skaidri parādīja to, cik svarīgi ir eh, garantēt to, lai šī valsts un tai līdzīgās valsts nu, būtu Eiropas Savienības eh, ietekmē. Makrofinanciālās reformas, kas sākās 2008. un 2009. gadā, veicinās valsts drošību un ekonomisko stabilitāti. Es pilnībā piekrītu lēmumam, ko pieņēma Eiropas komisija par turpmākās makrofinanciālās palīdzības piešķiršanu Gruzietāts finanšu situācijas uzlabošanai. Paldies! La dibattito della mattina si conclude, la seduta è sospesa fino alle ore 15. Līdz ar to Mūsu šīs dienas sēde ir be, beigusies. Turpināsim atkal pulksten trijos. Izsludinu pārtraukumu. Paldies par uzmanību.